gadu. Cerēsim, ka šis gads mums ļaus virzīties uz priekšu Eiropas apvienošanā un cerams, ka mēs varēsim veicināt mieru visā pasaulē. Tagad gribētu nākt klājā ar paziņojumu priekšsēdētāju konferenci. Man lūdza runāt par notikumiem tuvajos austrumos. Debates notiks trešdien pēcpusdienā. Klātesot. Padomis priekšsādātājiem ārlietās Schwarzenbergam. Mēs, eh, kā tas visiem ir skaidrs, cenšamies, lai tas būtu iespējams, pat arī ja viņam būs maz laika, jo jādodas uz Dienvidāfriku bet es ceru, ka mums būs, mums jau tagad ir iespēja pateikties Čehijas prezidentūrai. Dārgie kolēģi, šī gada sākumā mēs esam pulcējušies plenārsēdē un vienlaikus atkal tojos austrumos mēs cilvēki. Es eh, domāju, ka mēs daudz izjūtam vienu un to pašu. Kad es redzu televīzijā attēlus, man ir skumjš iespējas, ka es jau esmu tos kaut kur redzējis. Uh, Eiropas parlamenta vārdā gribu izteikt savu uh, dziļo sašutumu par uh, konfliktu uh, Gaza sektorā starp Izraelu un Hamas. Ir pilnīgi nepieņemami, ka iedzīvotāju ciešanas turpinās, ka varmācība attīstās un ANO darbinieki ir cietuši no bombardēšanas cik tālu šī varmācības spirāle attīstīsies, līdz tas tiks eh, pārtraukts. Nekavējoties jāpārtrauc varmācība no vienas un otras puses ir absolūti nepieņemami, un tas ir skaidri jāpasaka um, ka Hamas šauja raķetes uz Izraēlas teritoriju. Neaizmirsīsim, ka tieši Hamas pārtrauca pamieru. Tomēr Runājot par reakciju, nevajag aizmirst arī, cik, cik lielā mērā tas bija vai nebija proporcionāli. Visiem to austrumu iedzīvotājiem ir vienas vērtības tiesības uz to, lai tiktu aizsargāti, nevar pārkāpt likumu. Ir nepieciešams Gazas sektora iedzīvotājiem sniegt palīdzību. Palestīniešu tautas uh, uh, tiesības ir pielīdzināmas ar Izraēlas un citu tautu tiesībām. Visi ir vienlīdzīgi. Mēs nevaram paciest humānās situācijas katastrofu. Kā politiskie atbildīgie, mē, mums ir jābūt gataviem vērsties pret to kopā un veicināt ilgspējīga risinājuma panākšanu, kas pārtrauktu šo varmācības spirāli runājot par militārajiem risinājumiem, manuprāt, tie lemti neveiksmīgi. Tāpēc militārs risinājums nav iespējams tuvējos austrumos, ir jārod politisks risinājums. Citiem vārdiem sakot, jāizdara secinājumi no neveiksmēm, kas notikušas līdz šim. Tāpēc ir vajadzīgas ne tikai drošas, bet arī ilgspējīgas risinājuma iespējas. Man bija saruna ar Izraels prezidentu Simonu Peresu, pie Palestīnas premjerministru Samu Fajedu un e, Izraels un e, politiķiem un, e, un Javieru Solonu, mūsu ārlietu augsto pārstāvi. Es runāju arī Eiro, eh, eh, Eiromeda eh, parlamenta priekšstādātāju vietnieku. Es runāju ar Jordānijas prezidentu, Itālijas parlamenta priekšsēdi un Marokas parlamenta priekšstādātāju. Visās šajās sarunās es vienmēr skaidri pasvītroju, ka Eiropas parlaments pilnībā atbalsta tās prasības, ko ir formulējusi ministru padome Eiropas Savienības vārdā un kas izteikts dro, ANO drošības padomes rezolūcija 8. janvārī. Un, dārgie kolēģi, diemžēl jāizsaka nožēla, ka šī rezolūcija, ko pieņēmusi drošības padome, kur ASV atturējās balsojumā, uh, Tas ļāva pieņemt šo rezolūciju, bet diemžēl abas konfliktējošās puses, Izraela un Hamas, neievēro rezolūciju. Darbie kolēģi, mums ir nepieciešams nonākt pie nekavējoša un ilgstoša pamiera, pārtraukt uguni. Uh, Tas ir iespējams Eģiptes e, līdzdalības dēļ un e, ne, jāgarantē tūlītēja pieeja humanai palīdzībai un e, UNRWA ir jāgūst pieeja šai teritorijai ne tikai trīs stundas dienā. Runājot par to, ka ANO un citām organizācijām jāpārvalda savi darbi, tāpēc, ka karojušās puses neievēro viņu neutralitāti, tad mēs sasniedzam punktu, kas nav pieņemams runājot par starptautisko tiesību ievērošanu. Trešā prasība ir miera procesa intensificēšana. Tas ir vienīgais iespējamais variants ilgspējīgam mieram divām valstīm Izrēlai Palestīnai suverēnām valstīm ar drošu robežu. Eiropas Savienībai jārīkojas tā, lai uh, kvartetā varētu nonākt pie vienošanās un lai visas iesaistītās puses ANO uzraudzībā atsāktu miera sarunas globālam risinājumam nepieciešams arī izlīgums starp visiem, to starp par dažādām Palestīnas puses partijām. Uh, runājot par metodēm, kas mums uh, ļauj īstenot miera procesu, tas neraugoties uz sarežģīto kontekstu un nelielo progresu, vēl pirms dažām nedēļām mēs domājām, ka mēs atradīsim sarunu loģiku starptautiskā sabiedrība un mēs, Eiropas Savienība, mēs eh, cieši apņēmāmies sniegt arī finanšu palīdzību šajā kontekstā, lai radītu ies apstākļus, kas varētu veicināt palestīniešu valsts izveidošanu. Tomēr eh, mums ir jāuzdod sev daži jautājumi. Pašlaik mēs atkal saskaramies ar Eh, saspīlējuma eskalācijas pieejama. Protams, krīžu pārvaldībā runājot par īstermiņa risinājumiem arī ir nepieciešams nekavējošs pamieris un tūlītēja Izraēlas karaspēka atvilkšana, kā to prasīja ANO drošības padome. Pieredze pēdējo desmitgažu laikā liecina, ka miers tojos austrumos uh, Eh, nav atkarīgs tikai no paša reģiona. Tas nebūs iespējams bez izlīguma starp dažādajām pusēm. Un tāpēc starptautiskai sabiedrībai jābūt gatavai vairāk nekā jebkad agrāk veicināt mieru tuvajos austrumos, lai skumjie pēdējo desmitgažu notikumi vairs neturpinātos vēl un vēl desmitiem gadu laikā, vairojot ciešanas nepieciešams garantēt uh, uguns pārtraukšanu, tāpēc mums jāpieliek visas pūles, lai Francijas un Eģiptes plāns, lai radītu startautisko mehānismu uh, gada sektora drošībai, kļūstu, kļūtu par panākumu. Tas nedrīkst. Tas um, uh, nav saistīts tikai ar kontrabandas pārtraukšanu uz gazas sektoru. Anapolises sektorā Eiropas Savienība jau paziņoja savā strateģiskajā dokumentā, ka e, tā e, grasās veicināt šo ceļu, bet gribu precizēt, ka Eiropas militāro spēku vai starptautisko militāro spēku iesaistīšanās var uh, Eh, vien nevar garantēt uguns pārtraukšanu. Nepieciešami skaidri politiskie mērķi, kādi būtu šīm vienā, vienībām, proti radīt savstarpēju uzticēšanos, miera sarunos, kas eh, garantētu drošību gan Izrēlē, gan Palestīnai. Proti militāro spēku izmantošana vien ļauj palielināt politisko spiedienu no vienas un otras puses, lai nonāktu pie mierīga risinājuma. Mums nepieciešams ne tikai paust savu vēlmi pēc miera, bet vajag arī noslēgt mieru. Pirms naids, kas ir akumulējies gadu desmitiem, neattīstās tālāk un ne, nevada jaunu varmācību. 2008. gads bija Eiropas starpkultūru gads. Mēs, kā Eiropas parlaments, esam cieši iesaistījušies, lai tas kļūtu par cerību gadu. Mēs gribam ieviest politiskos akcentus, kas ļautu pasvītrot, ka civilizācijas sadursme nav nekāda fatalitāte. Ņemot vērā situāciju Gazas sektorā, mēs redzam, cik lielā mērā pūles starpkultūru dialogam var tikt iznīcinātas. Dienu pēc dienas to mēs redzam no jauna ziņās. Sliktākais ir tas, Eh, ka tas veicina ekstrēmistu un fundamentālistu vēlmju attīstību. Eh, varmācība rada varmācību. Dialogus un sarunas var pavērt ceļu, lai izkļūtu no krīzes.